paziņojumi par ANO augsta līmeņa sanāksmi veltītu aids. Lūdzu, Andru Kaidis kungs. Dārgais uh, priekšsēdētāji kungs, uh, godātie parlamenta deputāti. Miljoniem cilvēku pasaulē ir inficēta ar HIV, AIDS. Mēs esam patiešām nogājuši garu ceļu cīņā pret šo slimību. Bet, ja mēs vēlamies līdz 2030. gadam izskaust šo epidēmiju, mums ir jādara daudz vairāk un daudz aktīvāk. Komisāra kungs, es atvainojos tie kolēģi, kas nevēlas piedalīties debatēs. Lūdzu, ejiet ārā no zāles pēc iespējas naskāk un, ja iespējams, dariet to klusītēm. Dargie kolēģi, tas attiecas arī uz jums. Herr Kollege, Godātais kolēģi. Sāgnāft. Gualtieri. Galtieri kungs. Galtieri kungs. Tajani, kannst du mal dem Gualtieri Bescheid sagen? Tajani, vai tu vari pateikt Galtieri uzredzēšanos? Šen dank. Liels paldies. Itā komisār. Komisār kungs lūdzu tagad. Turpiniet. Paldies. Paldies, es turpināšu. Tātad, ja mēs vēlamies pielikt punktu šai epidēmijai 2030. gadā, mums ir jārīkojas daudz apņēmīgāk un aktīvāk arī preventīvajā plāksnē, lai katrs varētu tik diagnosticēts pietiekam ātri un arī ārstēties, tad, kad tas ir nepieciešams. Komisija atbalsta ANO augsta līmeņa sanāksmi HIV aids e jautājumos, kas notiks jūnijā. Uh, Ņujorkā un e, vēlas arī atbalstīt e, jaunu uh, programmu izstrādi. Jāsaka, ka subsahāras, zemsahāras Āfrikā divi no trim uh, iedzīvotājiem bieži vien sirgs no aids, arī jaunas meitenes ir sevišķi apdraudētas, un arī austrumu Eiropā HIV infekcijas joprojām turpina pieaugt savā skaitā. Uh, Mums ir jāizskauž šī epidēmija Eiropā, kaimiņu valstīs, partneru valstīs, izrādot solidaritāti un uh, sniedzot papildus atbalstu valstīm, kam uh, klājas vissmagāk, kur ir vissamākais uh, ienākuma līmenis. Mēs savu atbalstu uh, aic apkarošanā sniedzam pateicoties dažādiem fondiem, arī fondam, kas domāts cīņai pret malāriju un tuberkulos. Tā mēs varējām palīdzēt 8 miljoniem miljoniem cilvēku. Un Eiropas Savienība kopā ar dalību valstīm eh, sedz apmēram pusi no šī fonda resursiem, apmēram pusotru eh, miljārdu eiro. Un ir arī eh, ieplānots. Ja piešķirt vēl 470 miljonus eiro laika posmā no 17. līdz 19. gadam, kad notiks donoru konference. Un jāsaka, Pagājuši gad eh, arī notika tāda domāšanas paradigma maiņa, ne tik daudz jau domājot par tiem, kas ir inficējušies, bet arī domājot par cilvēku labāku informēšanu, pievēršot uzmanību preventīviem pasākumiem. Ir jāparūpēs, lai valstīs tiktu izstrādātas kapacitātes, lai būtu elementāras eh, lietas nodrošināts eh, pieeja tīram ūdenim, sanitārie apstākļi un tā tālāk. Visiem, protams, ir jāiegūda savs ārtavs šajā darbā un ir arī eh, jāuzlabo veselības aprūpas standārti. Jāsaka, ka arī samazinājās uh, bērnu skaits, uh, ko bija inficējušas viņu mātes, un jauna infekcijas skaits tāpat samazinās. Aizvien vairāk cilvēkiem ir piekļuve ārstniecībai, un neskatoties uz to, tomēr šis ir milzīgs izaicinājums, jo vairāk kā 300 tūkstošiem ES iedzīvotāji ir nepieciešama ārstēšana mūžu garumā. Vairāki tūkstoši vairāk, jau, joprojām katru gadu inficējas, lai lai gan no šīs slimības ir iespējams izvairīties, un ārstēšanās pēc tam izmaksā miljārdiem eiro. Tādēļ ir jāuzlabo preventīvie pasākumi, dažādi testēšanas pasākumi, un mums it sevišķi aktīviem ir jākļūst uh, Austrum Eiropā un Centrāla Āzijā, kur epidēmija joprojām turpina iet savu uzvaras gājienu. Mums ir eh, jārīkojas īpaši aktīvi tajās valstīs, kas tieši visvairāk. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Nolie komisār! Paldies, komisāra kungs! Tālāk dod vārdu Bušoji kungām lūdzu. Ar, un uh, kadru, un kadru šeit, kadru šeit Paldies. Priekšādātais uh, priecājos, ka komisārs ir ieradies pie mums šeit plenārsēžu zālē un piekrītu viņa viedoklim ļoti lielā mērā. Esam dzirdējuši ANO ģenerāla sekretāra uh, sniegto informāciju par aids jautājumiem un zinām, ka mums pilnīgi noteikti ir jādomā par to, kā virzīties uz priekšu. Progress pēdējos 15 gados ir gūts, bet neskatoties uz šo progresu, tomēr uh, joprojām ir, var gadīties tā, ka viss tas ir eh, pilnīgi lieki un, un neko nedod, ja mēs neturpināsim investīcijas, ja neturpināsim veikt ieguldījums eh, profilakses jomā. Puse inficēto cilvēku skaita šajos pēdējos gados eh, ir tomēr uh, gājuši bojā, tāpēc, ka nav bijis pieejama, nav bijis pieejama ārstēšana. Ir jāspēj nodrosi, nodrošināt retrovirālā ārstēšana visiem tiem miljoniem cilvēku, kas inficējušies ar aids. Tādā veidā tu lielā mērā samazināts uh, risks letālam šīs slimības iznākumam. Bet, nu, protams, ka tādas lietas kā nabadzība, diskriminācija un tam līdzīgi traucē riskam pakļautajām grupām saņemt ārstēšanu nepieciešamības gadījumā. Nevajadzētu būt tā, ka šie cilvēki, kas jau tā pacieš, vēl tālāk um, cieši diskriminācijas dēļ. Turklāt nereti perso inficētas personas ir bērni, un bērnu skaits eh, ir samazinājies, bet tāpat laikā problemātisks šis jautājums ir attīstī, vēl daudzās attīstības valstīs. Mums ir ļoti uzmanīgi jādomā par eh, tādu instrumentu veidošanu, kas vienlaikus ietver sociālo aizsardzību, nodrošina piekļuvi uh, Eh, ārstēšanai, zālēm, visas dzīves garumā un eh, atbilstīgiem veselības aprūpas pakalpojumiem. Paldies! Paldies tālāk, Guero Salomkungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. ANO konferencē tika atzīmēti panākumi, kādi sasniegt šajā jomā pēdējos 15 gados tīpaši, kas attiecas uz labāku informāciju, tāpat arī panākumi farmakoloģijā un medicīnā, tāpat tika atzīmēta labāka un aktīvāka sabiedrības iesaistīšana, kā arī saskaņota veselības aprūpas sistēma darbība cīnoties ar infekciju, kas ir paņēmusi miljoniem cilvēku dzīvības visā pasaulē. Bet Es domāju, ka svarīgāk par visu iepriekš minēto ir turpināt mūsu cīņu pret šo saslimšanu, kas joprojām skar 40 miljonus cilvēku pasaulē. Uh, Un 15. gadā 15 tūkstoši gāja bojā daudzās pasaules eh, malās cilvēki mirst no HIV aids, bet Āfrikā situācija ir vistraģiskākā. Tur HIV aids ir skārs, jo īpaši sievietes un um, jaunietes. Es gribu norādīt, ka 90% no cilvēkiem, kam ir šis vīrus, viņiem vēl nav diagnosticēts HIV aids, un 90% no 90% um, netiek, diemžēl, ārstēti, bet uh, tajā pat laikā mums ir nepieciešama koordinēti, strateģiski, nacionāli plāni, kas varētu palīdzēt cilvēkiem izvairīties no inficēšanās vispirms un pēc tam efektīvi cīnīties ar infekciju, kad cilvēki to ir ieguvuši. Tāpat mums ir nepieciešami um, nacionāli plāni cīņai pret uh, HIV aids. Es uzskatu, ka šī ir joma, kur, diemžēl, Eiropā pēdējos gados saslimšanas skaits pieaug. Paldies tālāk, Gorens kungs, divas minūtes. Priekšādātā, paldies. Viena no sabiedrības veselības prioritātiem 2016. gadā ir konferences eh, eh, fondam, kas pasaulē cīnās pret AIDS. Šādā veidā starptautiskā sabiedrība uzņemsies atbildību, un tas ir vajadzīgs. Starptautiskā sabiedrībai tas ir jādara. Jo zaudēt uzmanību brīdī, kad mm, ir tik ļoti būtiski draudi, ko rada šī aids, bet arī tādas slimības kā malārija un tuberkulūze, būtu nu, nozīmētu tuvredzību. Rezultāti ir visai daudz sološi, ko guvām 2002. gadā. Tad tika. Mm, apsolīti līdzekļi, lai cīnītos pret šīm trim slimībām. Nu, tagad cerēsim, ka ne tikai komisija, bet arī dalība valstis Eiropas Savienībā, tāpat arī visas citas industrializētās valstis sapratīs, kādas ir prioritātes sabiedrības veselības jomā globālā līmenī. Kas attiecas konkrētāk uz aids, tad jāsaka, ka šī slimība nepakļaujas ārstēšanai, terapijai Eh, tāpēc ir vajadzīgi šie antiretrovīrusu eh, ārstēšana un piekļuvu šiem medikamentiem. Tāpat arī jābūt ļoti piesardzīgiem tajā brīdī, kad ārstēšana notiek piekļuve ārstēšanai pilnīgi visiem, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpat laikā šobrīd tā ir tikai ilūzija. Tam visdrīzāk tāpat laikā jākļūst par realitāti, ja mēs vēlamies, lai tiktu turpmākajos gados sasniegt mērķi šai jomā. Šeit komisijai jāuzņems liela atbildība, un tagad pienāca laiks arī dalību valstīm darīt visu, kas ir to spēkos. Um, Paldies, tālāk Sančes kundze pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. HIV patreiz ir pārņēmis jau uh, Uh, ir, ir ieguvis tādus apjomus, ka šī saslimšana ir jāapkaro globālā mērogā. 90 valstis saskaņoti rīkojas, lai apkarotu šo saslimšanu. Un ļoti svarīgi, ka ANO atbalsta e, šīs darbības, bet ar to vien nepietiek. Mums ir nepieciešams praktisks atbalsts šai ANO programmai. Ir jānodrošina medikamenti, lai tie nonāktu līdz cilvēkiem, kuriem tie ir nepieciešami, un lai cilvēkiem mazāk attīstītajās valstīs šie medikamenti būtu pieejami neatkarīgi no intelektuālajiem intelektuālā īpašuma jautājumu sarežģītajiem risināšanas līkločiem. Diemžēl e, jaunākie medikamenti nenonāk līdz e, šiem slimniekiem. 95% no HIV aids e, slimniekiem nevar izmantot jaunākos medikamentus, jo tos aizsargā patentu tiesības. HIV transmisija notiek galvenokārt seksuālo attiecību rezultātā. Tādēļ ir ļoti svarīgi eh, strādāt eh, pie eh, pers, pie sabiedrības informēšanas un arī nodrošināt prezervatīvas, ko varētu izmantot, lai nenotiktu saslimšana. Un šeit es īpaši gribētu uzsvērt nepieciešamību izplatīt e, e, sieviešu prezervatīvas, ko tās varētu izmantot. Paldies! Tālāk Hautals kundze vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Fakts, ka Āfrikā patreiz tiek konstatēts mazāk jaunu HIV aids saslimšanas gadījumu uh, iededz zināmu cerību stāriņu. Tāpat daudz tiek investēts profilaktiskajos pasākumos, un eh, ir zināms aplēses, kas paredz, ka šīs epidēmijas izplatīšanos varētu apturēt eh, div, līdz 2020. gadam. Diemžēl Dienvidu Austrum Āzija ir ļoti sarežģīts reģions, un mums vajadzētu atbalstīt darbu šajā reģionā, ņemot vērā to faktu, ka vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts un palīdzība. Ir nepieciešama racionāla medikamentu palīdzība politika, ir jādomā par apstākļiem ieslodzījumu vietās, tāpat ir jādomā uh, par uh, cīņpilnu izturēšanos uh, pret tā saucamiem seks pakalpojumu sniedzējiem. Paldies! Tālāk Pedičīnī. Kungs, lūdzu, divas ar pus minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Mūsu mērķis ir sakaut aids līdz 2020. gadam, bet mums tas neizdosies, ja mēs nerisināsim problēmas centrālajā un rietum Āfrikā. Šajos reģionos ir jāuzlabo piekļuva um, retrovirālajām medikamentiem un ir nepieciešams nodrošināt, lai uh, cilvēki saņemtu vajadzīgos medikamentus. 30 piecas eh, valstis veido 90% no visiem HIV aids slimniekiem pasaulē. 23 no šiem 35 valstīm atrodas Āfrikas kontinentā. 3600 HIV jaunu saslimšanas eh, gadījumu tika konstatēti pagājušajā gadā. Ir nepieciešams investīcijas arī Itālijā, un ir eh, jādomā arī par saprātīgu zāļu cenu politiku, lai eh, medikamenti būtu pieejami arī publiskajā sektorā. Um, un lai medikamenti nonāktu pie cilvēkiem, kuriem tie nepieciešami. Protams, ir uh, problēma ar medikamentiem Āfrikā, bet tajā pat laikā mēs redzam, uh, ka vietā notiek eh, medikamentu pārprodukcija un tos eh, nav iespējams eh, realizēt, bet tajā pat laikā patenti netiek atbrīvoti un, un mm, diemžēl, farmakoloģijas kompānijām pirmajā vietā ir pēļņa. Paldies tālāk Petikainen kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties komisāram par um, pausto paziņojumu un jūs parādījāt reālu apņēmšanos risināt HIV un AIDS problēmu gan Eiropā, gan arī globālajā mērogā. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropa uzņemtos vadošo lomu šī izaicinājuma risināšanā. Tajā pat laikā mums ir jāatceras, ka cīņa pret HIV un AIDS ir labs piemērs tām, kā starptautiskā sadarbība var izrādīties veiksmīga. Mums ir izdevies palaist tirgu jaunus medikamentus, mums ir izdevies uzlabot profilaktisko darbu un ir izdevies arī pagarināt mūžildzi saslimušajiem. Protams, ar to vien nepietiek. Lai mēs varētu izdarīt to, ko esam solījuši, konkrēti, lai varētu novērst HIV un AIDS epidēmijas uh, E, izplatīšanos, mums ir četri galvenie uzdevumi. Pirmkārt, profilaks. Profilaks nozīmē arī sieviešu un meiteņu seksuālo tiesību ievērošanu. Otrs uzdevums ir nodrošināt sociālo taisnīgumu un cilvēku tiesību ievērošanu. Ir nepieciešama izglītošana sabiedrības informēšana, un cilvēkiem ir jābūt iespējai saņemt medicīnisko aprūpi bez nosodījuma, bez aizspriedumiem. Kā jūs zinat, šīs problēmas ļoti bieži ir saistītas ar cilvēku sociālo stāvokli, un šeit es domāju, ka mums vajadzētu to ņemt vērā. Paldies! Tālāk Kā Bezona kungs, pus, es, kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. ANO ziņojumā ir atzīmēts būtiskais progress, kas panākts cīņā ar HIV un AIDS. Tomēr mēs nevaram uh, apstāties un uh, slīgt pašapmierinātībā. Mums ir jāturpina šis darbs vēl jo efektīvāk, ja mēs tiešām vēlamies iegrožot šo epidēmiju. Ļoti eh, daudz miljoni ir saslimuši, un no tiem daudz nespēja saņemt vajadzīgo ārstēšanu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs notrošinātu medikamentu pieejamību, lai cilvēkiem medikamenti būtu pieejami. It īpaši uzsvars būtu jāliek uz bērniem un sievietēm. mums ir jānosaka konkrēti mērķi cīnoties ar HIV un AIDS. Un šeit es gribētu aicināt. Es zinu, ka mēs piedzīvojam dziļu ekonomisko krīzi, bet mums būtu jāvelta pūles cīņai uh, pret uh, kokaīnu un heroīnu lietošanu, kas arī veicina HIV un AIDS izplatību. Tā kā mums ir jānosaka visai ambiciozi mērķi, ja mēs vēlamies izskaust šo sērgu līdz 2020. gadam. Mums ir jāstrādā kopā, mums ir jāstiprina veselības aprūpas sistēmas, un mums ir jānodrošina vispārēja pieeja ārstēšanai visiem pasaules iedzīvotājiem. Paldies! Domnul Farijā! Lielas paldies! Tālāk Farijas kungs uz pusotru minūtu lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Godātie kolēģi! ir pilnīgi skaidrs, ka nesam guvuši tik daudz prodzek, pro, progresa, cik gribējām, lai arī komisārs jau runā par to, kas panākts. Daudzi tiek ārstēti ar antiretrovirālajiem medikamentiem un samazinājies jauno inficēšanās gadījumu skaits, bet tāpat laikā cilvēki joprojām mirst no šīs slimības. Tas, ka incidentu skaits samazinājies, tas nenozīmē, ka vēl nebūtu daudz jādara. Mums jāpārliecinās, ka tie, kas ir inficējušies ar HIV, var tāpat laikā dzīvot cieņas pilnu dzīvi. Daudziem no šiem cilvēkiem nav piekļuvis zālēm, ārstēšanai. Godātie kolēģi, jaunās tūkstošgadas sākumā mēs nedrīkstam izturēties vienaldzīgi pret tām problēmām, ko rada AIDS un HIV Turpmākajos piecos gados mums jāspēj eh, īstenot koordinātu, visaptverošu pieeju, kuras pamatā būtu atsevišķi pamatīgi pīlāri. Mēs, mums ir jāmobilizē līdzekļi, jāparedz eh, attiecīgas investīcijas un ieguldījumi aic apkarošanā, tā lai mēs pārliecināmies, ka dalība valstis patiešām stiprina, spēcina savus veselības aprūpas sistēmas un tie cilvēki, kas ir inficējuši ar šo slimību, saņem atbalstu, ārstēšanu un tepat laikā nepieciešama profilakse. Komisāra kungs ir vajadzīga visaptvaroša pieeja, tā lai mēs tiešām varētu šo apli noslēgt un šo cīņu vinnēt pilnībā. Es patiešām ceru, ka arī konferences laikā Eiropas Savienība strādās roku rokā eh, ar pārējiem un eh, gūs panākums. Tālāk Sēnras kundze, paldies! Priekšādātāji, paldies! Eiropas Savienība līdzdarbojas šajās augsta līmeņa sanāksmēs, un tāpēc tai vajadzētu darīt visu, lai novērstu jebkāda veida diskrimināciju, to starp sociālu raksturu diskrimināciju, kas tiek vērsta pret aids slimniekiem ir jāievieš tiesību akti e, un jāvērš pret tām valstīm, kas, piemēram, cilvēkus, kas ir šī vīrusa nesētāja, pasludina par noziedzniekiem, e, kriminalizē viņus. Tas nav pieļaujams. Ir jā, jācīnās par šīm slimībām, bet tas nav tā, tas nedrīkst būt noziegums, nedrīkst to padarīt par apkaunojumu, nedrīkst šos cilvēkus nosodi, nosodīt, ir jāpalīdz šiem cilvēkiem ārstēties. Turklāt īpaši uzmanību jāpievērš jauniešiem un pusauģiem, jo HIV un AIDS par upuru krīt arī, šī, arī jaunieši un bērni. Mums ir jākalpo cilvēkiem. Nedrīkstam tikai ieguldīt līdzekļus farmaceitiskajās uzņēmumos, kas savukārt tad nosaka patentus un uh, tur tos noslēpumā nepalīdzot ārstēt. Jums, Sendras kundze, vēlas uzdot zilā skatīts jautājumu Arnotkungs. Vai jūs piekritus to atbildēt? Jā, lūdzu, Arnotkungs. Paldies, priekšādētāji. Mans jautājums ir šāds. Pavisam vienkārši. Es, protams, ļoti labi saprotu, ka lūk, no kurienes jūs nākat, kāpēc jūs vēršaties pret lielajiem farmacētiskajiem uzņēmumiem un tā, ka šie uzņēmumi lūk prasa augstu cenu par savām zālēm. Es tāpat arī eh, saprotu, kāpēc jūs sakāt, ka tas ietekmē cīņu pret aids, bet es gribētu vairāk uzzināt, eh, ko jūs domājat, ANO varētu darīt augsta līmeņa sanāksmēs šīs nedēļas beigās, šīs problēmas risināšanas vārdā. Paldies! Lūdzu, Sanders kundze, atbildiet uz jautājumu. Yes, eh, Lūdzu, paldies! Paldies par šo jautājumu. Es domāju, ka savos komentāros ļoti skaidri pateicu, ka Eiropas Savienībai un industrializētajām un attīstītajām valstīm būtu jā, jādod līdzekļi un jāiegūt viss, kas iespējams, lai šī visa patentu būšana tiktu izbeigta, lai tie, kas ražo šos līdzekļus, šīs zāles, lai tās varētu tikt pārdotas par pieejamām cenām. Pētirskundze tālāk lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Šogad paiet 35 gadi kopš pirmās reizes, kad e, tika apstiprināta pirmā inficēšanās ar HIV. Savlaicīga diagnosticēšana un savlaicīga ārstēšana ir ārkārtīgi svarīgi šīs eleme, slimības e, ārstēšanas elementi. Tāpat laikā ir jābūt arī um, atbildīgai uzmanībai audzināšanai attiecībā uz mūsu bērniem. Viņiem jākļūst par atbildīgiem eh, pieaugušajiem. Atbildīga uzvedība mūsdienās ir vēl svarīga, jo mēs sastopamies ar ļoti satraucošām tendencēm, kas parāda, ka arvien lielāks bērnu skaits un jauniešu skaits vecumā no 10 līdz 19 gadiem inficējas ar HIV. Vairāk kā 30 miljonu cilvēku ir zaudējuši dzīvību šīs slimības rezultātā, bet startautiskie eksperti savukārt saka, ka, lūk, aids, varā, aids varētu nebūt drauds ves, sapiedrības veselībā līdz 30. gadam ja būtu atbilstīga diagnostika eh, un savlaicīgi uzsākta eh, antiretrovīrusu ārstēšana. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai diagnosticēšana notiktu visvairāk riska pakļautajās grupās. Eh, šobrīd ļoti miljoniem cilvēku nepiekļūst ārstne, ārstēšanai un daudzi pat nemaz nezin, ka viņi ir slimi ar šo slimību. Leisahāras reģionā 26 miljoni cilvēku ir inficējuši ar šo slimību un paši to nemaz nezin. Tādas vismaz ir aplēses. Uh, lielā mērā šeit atbildība jāuzņems arī reliģiskajām organizācijām, starptautiskajām organizācijām, kam jāuzņemas vadošā loma eh, aiz slimnieku aprūpē. Pirms diviem mēnešiem Caritas International, kas ir reliģiska organizācija, publicēja pamatnostādnes attiecībā uz HIV un aids izskaušanu bērnu, eh, bērniem līdz 2020. gadam. Inficēto bērnu skaits pasaulē ir samazinājies, tomēr vairāk kā 70% no inficēto vajadzētu, un vairāk kā 7% sieviešu stāvoklī, kas ir inficējuši ar šo slimību, saņem ārstēšanu, lai bērni netiktu inf inficēti. Tomēr jāsaka, ļoti daudzas sievietes vēl netiek eh, ārstētas, un arī bērni ne. Eh, šīs starptautiskās organizācijas turpina pie šiem jautājumiem strādāt, sazinoties un konsultēties ar ekspertiem. Paldies! Tālāk postas kundze. priekšsēdētāji, Jāsaka, ka bieži vien šie cilvēki arī tiek eh, stigmatizēti un sociāli atstumti. Un, protams, tas nelabvēlīgi ietekmē arī viņu profesionālo karjeru un eh, bieži vien slimniekiem rada arī psiholoģiski raksturu ciešanas. Mums vajadzētu pārstāt šo cilvēku stigmatizēt, cilvēki ir arī jāinformē par šo slimību labāk, un prevencija ir arī kopīga atbildība. Tādēļ visai sabiedrībai pie tā ir jāstrādā. Un jāsaka, ka mm, aids un HIV bieži vien pavada šāda stigmatizācija, aizsprieduma, un cilvēki tādēļ arī pat baidās doties pie ārsta, lai diagnosticētu šo kaiti. Ka Mums ir jācīnās pret diskrimināciju, pret stigmatizāciju. Un uh, Pasaules veselības organizācija paziņoja, ka ir uh, 124 tūkstoši no jaunu inficēto, ir uh, miljoniem slīmojošu cilvēku, un mums ir uh, jādomā par labākām uh, labākām stratēģijām, ir jābūt labākai prevencijai, informatīvajām kampaņām un, protams, atbilst arī trešās valsts. Paldies! Paldies, Bilbao Barandikas kundze, tālāk uz pusotru minūti. Priekšādā tā pateicos. Es atbalsta un es pilsoņu atbalsta veicināšanu, lai izskaustu aids līdz 2030. gadam ir tikai loģisks solis, un turklāt arī uztver to visai emocionāli. 80. Mm, gados, kad mēs vēl dzīvojušām mazajā zvejnieku ciematā, eh, piedzīvoja to, ka daudzi eh, mira no šīs slimības. Tie, ar kuriem būtu varējis skolā sēdēt pie viena sola, ar kuriem pēc tam vēlāk būtu varējis strādāt kopā, pēc tam tika atklāta mm, ārstēšanas līdzekļi, medikamenti, kas ļauj ārstēt šo slimību, kas tika tikai slepeni čukstāta no auss ausī um, skumjajos bēru gadījumos. Visa tā rezultātā šai ciemā sabiedrība mobilizējās, um, mātas iestājās organizācijās, kopīgiem spēkiem centās darīt visu, lai vērstos pret šo kopīgo ienaidnieku, šo neredzamo ienaidnieku, kas tāpat laikā ir labi pazīstams. Ir šobrīd aic joprojām pastāv pārsvarā nabadzīgākajās ap aprindās un īpaši sieviešu vidū. Zināmā mērā tā ir bumba ar laika degla. Tas ir aktuāli arī Austrum Eiropā. Un pat at, nogriezīsim šai bumbai degli un uh, risināsim šo situāciju. Savu ieguldījumu varēsim dot gaidāmajā samitā nedēļas beigās. Jāpārliecinās, ka vismaz 90% no arhīvas slimnīcas inficētiem tiek saulēcīgi diagno, diagnosticēti un saņem attiecīgu ārstēšanu tā, un tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam samazināt līdzekļus aiz apkarošanas fondā. Mums ir nepieciešama aktīva sabiedrība, likumi, kas ļauj nodrošināt ārstēšanu un jāsamaz, jāpārliecinās, ka sabiedrībā ir piekļuva vērst ārstēšanai. Šķiet bija problēmas ar tulkojumu franču valodā, un, cim redzot, bija kolēģi, kas jūs nesaprata, tāpēc gribu, uh, lai šis jautājums tiktu atrisināts. Es saprotu, ka jūs, protams, nevarat atkārtot šo runu vēl vienreiz, tomēr gribētu lūgt attiecīgos atbildīgos dienestus pārliecināties, ka šis jautājums tiek nokārtots. Viss ir nokārtots, ja viss ir kārtībā, ļoti labi. Tūkojums tālāk pieejams. Paldies tālāk, Polčaka kungs, uz divām minūtēm. Lūdzu. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Priekšādātāji, paldies. Vēlos runāt par profilaksi. Un vēlreiz par profilaksi. Komisāra paziņojumu vērtēju atzinīgi. Tomēr jāsaka, ka ES loma ir jābūt lielākai. Puse no visiem finanšu līdzekļiem šai globālajā fondā aiz apkarošanai uh, tāpat arī citu eh, tādu slimību kā tuberkulos un malārijas apkarošanai, šie līdzekļi nāk no dalību valstīm, no Eiropas Savienības, un tas ir visai slavējami. Tas jāatkārto vēlreiz. Manuprāt, šeis slimības ārstēšanai paredzētie medikamenti ir attīstījušies ļoti strauji. Pavisam nesen šī slimība bija letāla. Šobrīd to zināmā mērā jau iespējams ārstēt vai vismaz apārstēt. Un tomēr, protams, tā ir slimība, ko mēs neviens nevēlamies uh, izjust uz savas ādas, nevēlamies ar to saslimt. Tomēr Austrum Eiropā, diemžēl, nereti. Uh, šī slimība turpina vērsties plašumā. 120 tūkstoši inficēto gadā. Tas ir ārkārtīgi daudz. Līdz 2030. gadam ir noteikts mērķis šo slimību izskaust pilnībā. Manuprāt, tas ir ļoti ambiciozs mērķis, un ar pašreizējo panākumu tempu šo mērķi sasniegt nebūs iespējams. Ir vajadzīgs plašāks investīcijas pētniecībā un profilaksē, tieši tā kā teica daudzi kolēģi. Diemžēl mana valsts Čehija arī nebūtu nav lielākā panākuma guvēja ir, piemēram, izbeigtas virknes profilakses schēmu un pasākumu, un lūk, atkal palielinās inficēto iedzīvotāju skaits kopš brīža, kad sākām vākt statistikas datus. Ir ārkārtīgi svarīgi atkārtot vēlreiz un vēlreiz, ka ēs ir jā, jāpiec investīcijas ne tik vien slimības apkarošanā, bet arī pētniecībā un jāpiedāvā atbalsts uh, nabadzīgākajām valstīm, tām valstīm, kas pašas nevar nodrošināt zāles inficētajiem. Lies paldies šāda mūsu kundze uz pusotru minūti. Tak for det. Jeg har taletid i 1 minut og 30 sekunder. Paldies priekšādātā. Man pusotra minūte piešķirta. Un kamēr es runāšu šo pusotru minūti, trīs cilvēki pasaulē mirs no aids. Ik 30 sekundes pasaulē viens cilvēks mirst no šīs slimības, un 40 tiek inficēti arhīvu Katru gadu divi miljoni vairāk inficēto personu. Nu, par laimi ir arī labas ziņas. Mēs esam vienojušies par to, ka ir šī slimība jāizskauž, šī epidēmija jāapkaro un jāpieliek tā punkts līdz 2030. gadam. Mēs arī zinām, ka ir pieņemti tūkstošgadus attīstības mērķi, un tie zināmā mērā arī funkcionē, tie liek mums iet pareizajā virzienā. Tāpat laikā joprojām rāda bāžas šis ANO ziņojums, kuru lasām un konstatējam, ka ja turpināsim darboties tā, kā to darām šobrīd, ar tiem pašiem mēriem, ko īstenojam šobrīd, e, diemžēl inficēto skaits nesamazināsies. Respektīvi, mums ir jārīkojas daudz straujāk un pārliecinošāk. Ir vajadzīgs lielāks finansējums, labāk piekļuvi zālēm un medikamentiem, bet ar medikamentiem vien nepietiks, jo ļoti daudziem, kas saņem ārstēšanu, tāpat laikā uh, Nu, šīs zāles neko nedod, ja viņiem, piemēram, nav informācijas, nav izglītības. Viņi ir jāinformē par to, kā notiek inficēšanās, kā izvairīties no šīs slimības. Tāpēc priecājos, ka šobrīd es atbalstu arī dažādu veidu pasākumus HIV un AIDS problēmas risināšanā. Paldies! Ďakujem, pán predseda. Es paldies tālāk, Zaborskas kundze. Paldies! Jāsaka, ka ar HIV inficēto uh, bērnu skaits ir samazinājies un ir par trešdaļu samazinājies arī uh, no aids mirušo sieviešu skaits. Jāsaka, ka prevencija joprojām ir uh, liels izaicinājums un tāpat ir arī grūti veikt attiecīgus testus. Un ir arī problēmas Tādēļ, ka ļoti daudzās Āfrikas valstīs tikai puse no bērniem, kas inficēti ar HIV vīrusu, tiek eh, izmeklēti tikai pēc piedzimšanas. Un tādēļ prevencija ir ārkārtīgi svarīga. Dažādi katoļu uh, institūti uh, uzskata cīņu pret šo slimību par savu morālo pienākumu un uzskata, ka arī nepiedzimus dzīvība ir jāaizsargā. Uh, Un jāsaka, ka Svētās Elizabetes uh, augstskolā Bratislavā ir uzsākts projekts, kas palīdz bērniem, kas ir inficēti ar HIV un viņu māmiņām. Ir nepieciešams labāks dialogs starp šīm organizācijām un ES, bet diemžēl šādu dialogu kavē izveidot dogmas, ņemot vērā arī polemiku, kas ir izraisīta par abortu veikšanu, domājot, ka šādā gadījumā varētu samazināt uh, inficēšanās ar risku mātei. Jāsaka, ka šie bērni var arī piedzimt veseli, pat ja māmiņa ir inficēta ar HIV. Ja viņi tiek laicīgi sākti ārstēti pirmajās nedēļās pēc piedzimšanas. Un jāsaka, ka gūtā pieredze pierāda, ka ir jādomā arī par dzimumu lomu sabiedrībā un cīnoties pret HIV un AIDS, līdztiesīga dzimuma politika ir daudz svarīgāka nekā automāti, kur var nopirkt kondoms. Paldies! liels paldies jums priekšsēdētāj kungs godātais komisāra kungs! pirmkārt es vēlētos pateikties komisijai par to ko komisija dara aids profilakses ziņā un tiešām mēs darām daudz šeit eiropas savienības iekšienē. mums eiropā ir vislabākās zāles vismodernākās tehnoloģijas mēs zinām kā mēs varam uzvarēt šo cīņu bet diemžēl cipari liecina par to ka vislielākais slimnieku procents ir tieši jauniešu vidū tie ir briesmīgi cipari es varu spriest par to par savu, runājot par savu valsti latviju jo šeit vislielākais procents pieaugums ir, tā, ir tāpēc ka jaunieši lieto narkotikas sākumā legālas narkotikas tā saucamas vai spaisus un pēc tam uh, lieto uh, intravenozi vēl narkotikas kas tikai palielina uh, aids slimnieku procentu protams pateicoties pasaules eh, veselības organizācijai piemēram latvijai ir atvērti lieliski trīs centri galvaspilsētā rīgā eh, liepājā daugavpilī bet diemžēl eh, šie profilakses pasākumi nav pieejami cilvēkiem lauku teritorijās. tomēr jāatzīmē ka šī situācija ir manā valstī un austrumeiropas valstīs labāka nekā tas bija deviņdesmito gadu sākumā pēc psrs sabrukšanas un vēl runājot globāli tad skaidrs ka deviņdesmit pat arī bērnu ir tas e, e, aids slimnieku atrodas e, apakš sahārā dienvidāfrikā namībijā botsvānā un jāatzīmē ka mums obligāti jācīnās pret tā saucamajiem reliģiskiem kultiem kad seksu ar nevainīgo jaunieti uzskata par par tas arī ir aids izplatīšanas iemesls. paldies! Um, Avem, trecem acum procedură de catch DI, unde... Paldies, pārējām tālāk pie brīvā uh, mikrofona procedūras. Ir pieteikušies četri kolēģi, kur vēlas izteikties. Vispirms Heiza kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlos sveikt komisāru mūsu vidū šovakar un uzteikt viņu arī par svarīgo darbu, ko jūs eh, partnerībā ar ANO veids cīņā pret HIV aids. Kā jau jūs teicāt, pēdējos gados ļoti daudz, kas ir izdarīts un panākts, bet tomēr Pārāk liels cilvēku skaits pasaulē dzīvo ar AIDS realitāti. 40 miljonus cilvēku ir skārus šī slimība. 60 miljonu cilvēku dzīvo ar AIDS pēc antivirālo medikamentu lietošanas. Un es domāju, ka mēs esam samierinājušies Eiropas Savienībā. Piemēram, manā valstī statistika pagājušajā gadā liecināja par to, ka pēdējo piecu gadu laikā ir bijis uh, lielākais jaunu saslimšanas gadījumu skaits. Tā kā mums ir daudz vairāk jādara pašiem Eiropā, vienlaicīgi, protams, atbalstot arī ANO. Paldies! Paldies! Tālāk, ka puto kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Aids ir iezīmējis veselu cilvēku paudzi un vesels paudzes garumā par šo jautājumu ir spriests eh, mediķu konferencēs, tas ir kļuvis par pasaules sērgu. 40 miljonu cilvēku dzīvo ar HIV, bet uh, mums joprojām būtu jārīkojas izlēmīgāk un ātrāk, jāpastieprina profilaktiskais darbs, lai samazinātu inficēšanos gadījumu skaitu, lai samazinātu to cilvēku skaitu, kuri mirst no HIV aids, un lai cīnītos uh, pret HIV aids pozitīvu cilvēku diskrimināciju. Ir ļoti svarīgi, lai cīņa pret HIV un AIDS izplatību uh, iesaistītu visu sabiedrību. Patreiz esošie medikamenti ļautu mums sasniegt mērķi, tas ir izskaust šo sērgu uh, līdz iecerētajam laikam, bet, diemžēl, šie instrumenti nav pieejami visiem, it īpaši trūcīgajās valstīs. Paldies, priekšsētāji! Paldies! ANO augsta līmeņa sanāksme saistībā ar HIV aids, kas notiks no 8. līdz 10. jūnijam Ņujorkā, protams, arī ir svarīgs atskaites punkts. Uh, Tomēr nesenie pētījumi rada bažas, jo 36 miljoniem, kas dzīvo ar HIV, joprojām lielākā daļa um, dzīvo Āfrikā. Mēs redzām, eh, ka ir palielinājies finansējums HIV aids pētījumiem, tomēr, kā es teicu, vēl joprojām pasaulē ir gandrīz 40 miljoni cilvēku, kas cieš no šīs saslimšanas. Tādēļ ir svarīgi turpināt darbu. Patreizējais finansējums nav pietiekams, mums ir jāturpina finansēt tālākus pētījumus, lai medikamenti būtu pieejami arī plašākai pasaules sabiedrības daļai un lai būtu arī plašāka informācija par ārstēšanu un profilaksi. Paldies! Tālāk nākamais runātājs. Paldies! Es eh, vēlos pastāstīt par manis piedzīvoto 90. gados. Šis piemērs liecina par to, ka ļoti svarīgi ir informācija sabiedrībai. Uh, un ka tie, kas ir inficējušies ar HIV, var radīt problēmu sabiedrībai, kurā viņi dzīvo, jo viņiem ir bērni, kuri iet uz skolu, viņiem, piemēram, ir sieva, kurai nāks eh, satikties ar kaimiņiem katru dienu. Es pazinu kādu cilvēku, kurš bija um, HIV pozitīvs, un viņš dzīvo nelielā pilsētiņā, un situācija tiešām nebija tā iepriecinošākā. Eiropas Savienība ir jābūt un jāturpina uzņemties līderu lomu cīņā pret HIV un AIDS. Un tikai tad, ja mēs investēsim ārstēšanā, izglītošanā un profilaksē, mēs apkarosim šo epidēmiju. Paldies, tālāk dodu vārdu komisāram Andrakaitis kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāja godātie Eiropas parlamenta deputāti. Daudz no jums debatēs pieminēja eh, tādas svarīgas lietas kā agrīna diagnosticēšana, profilaktiskie pasākumi, eh, valsts politika attiecībā uz medikamentu izplatīšanu, seksuālās eksploatācijas novēršana, eh, patenti jautājumi, reproduktīvā veselība, sieviešu un meiteņu mm, seksuālās uh, tiesības, un tāpat tika runāts arī par uh, medikamentu cenām, kurām būtu jābūt samērīgām un tādām, lai cilvēki varētu atļauties šos medikamentus. Nepārprotam, cīņa pret HIV aids nav beigusies. Un pēdējos gados ir uh, vēlreiz pierādījies tas, ka mēs varam gūt panākums tikai strādājot kopā. HIV aids ir skārs visneaizsargātokos cilvēkus, un šī slimība nepazīst robežas. Tādēļ mums ir jāsolidarizējas ar uh, Eh, tiem, kuri dzīvo mūsu vidū un kuri nevar atļauties uh, medikamentus, un mums ir jāsoldarzējas arī ar trešo valstu, nabadzīgo valstu iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešami medikamenti, kuri ir dārgi un ko viņi vairumā gadījumu nevar atļauties. Šīs nedēļas beigās iecerētā konference, es ceru, raidīs arī skaidru nepārprotamu signālu no Eiropas Savienības puses par tās gatavību cīnīties pret šo slimību.